Mes chers collègues, excusez-moi. Dur... Dārgie kolēģi, atvainojos, ka kavējos. Tūlīt arī sāksim, nezaudējot laiku. Sāksim ar um, atzinumu projektu skatīšanu, kuru uh, gatavo Falkas kungs. Viņš šodien nevar būt klāt, bet tas būs Marinesko kungs, kurš runās viņa vārdā. Marinesko kungs, jūs esat pieslēdzies, jums uzreiz vārds uz trim minūtēm. Yeah, thank you very much, Jim. Liels paldies, priekšsādātāji. So, um, uh, I, I will present the opinion drafted by our colleague, um, uh, uh, Mr. Georgi Falka, who is the EPP rapporteur. Es jums stādīšu priekšā Falks kunga atzinumu, viņš ir ETP referents. Take the environment and the... Mums, eh, lai aizsargātu vīdi, ir jācīnās arī pret klimatu pārmaiņām. Uh, Ar šo atzinumu mēs vēlamies nodrošināt, lai kohēzijas politikā investīcijas eh, turpinātos eh, balstoties uz pastāvošajām kategorijām, vidas kategorijām. Vidas stratēģiem ir jābūt pielāgotām, eh, saka, skaņā ar trim jau iepriekš minētajām kategorijām, kur ir runa par mazināšanas pasākumiem. Mums ir jānodrošina, lai nākotnes politikas ņemtu vērā arī ekonomikas attīstību. Can... Nedrīkst uzlikt pārāk lielu slogu tiem, kas to nevar atļauties. Referents arī uzsver, ka kohēzijas fondiem ir jānāk par labu mērķa reģioniem un jāuzlabo arī dzīves standarta. Tas ir galvenais uzdevums šim kohēzijas fondam, proti kohēzija. Ir svarīgi rast infrastruktūras risinājumus, jo īpaši pilsētvidē vidē Īpaši tāpēc, ka 70% mm, iedzīvotāji Eiropā dzīvo pilsētās. Ir jāstiprina e, pretošanās spēja klimatu pārmaiņu ietekmei un e, ir e, jāuzlabo pārobeži ceļu savienojumi un jāinvestē tajās jomās, kur infrastruktūras uzlabojumi var nest labākus rezultātus līdzekļu piešķiršanas metode jābalsta uz IKP uz iedzīvotāju un eh, jādomā arī par bezdarbu, eh, klimata pārmaiņu darbībām un jāpievēršas bezdarba aspektiem. Jāraugās arī, kā Covid-19 pandēmija ietekmēs nodarbinātības situāciju. Uh, 30. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš 12. pa dienu. Paldies! Paldies, Marinesko kungs, par to, ka jūs skaidri izteicāties. Uzreiz sāksim debates ar taksas kundzi. Lūdzu, jums viena minūte. Paldies, labdien, kolēģi, paldies Falkas kungam, paldies arī Marinesko kungam par paveikto darbu pie šī atzinuma projekta. Kohēzijas politika. Uh, Uh, ir ļoti nozīmīga, lai sasniegtu mūsu klimata mērķus. Mums ir jānodrošina, lai neviens netiktu atstāts novārtā. No sociāldemokrāta puses mēs gribētu pievērsties galvenokārt četriem jautājumiem. Pirmkārt, tā kā enerģijas sektors būtiski ietekmē uh, darba ņēmējus, ir svarīgi, lai taisnīgas pārējas fonds tiktu izmantots, lai nodarbinātība būtu reģionālo nodarbinātības stratēģiju centrā. Uh, vidas stratēģijas centrā. Otrakārt, vajadzētu uh, panākt pārēju uz ilgtspējīgāku transportu, piemēram, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļu transportu. Mums ir jāuzlabo arī savienojamība starp dažādiem transporta veidiem, piemēram, dzelzceļu un ūdensceļiem. Un vides stratēģijās vajadzētu fokusēties uz vidē draudzīgu un um, pieejamu um, sabiedrisko transportu visiem iedzīvotājiem. Mums ir jānodrošina, lai pārobežu transports pierobežu reģionos tiktu uh, uzsvērts. Un ceturtkārt, uh, reģionālajām vidas stratēģijām būtu jāizved mūs no uh, fosilo kurnāmo lietošanas. Uh, Tāpēc ir jāparedz alternatīvo degvielu infrastruktūra, jāinvestē investīcijā, eh, inovācijās un pētniecībā. Paldies, un ceru, ka mums būs lieliska sadarbība ar kolēģiem pie šī dokumenta. Paldies! Paldies, eh, Katainēnas kundze, vai jūs esat eh, ar mums? Jā, lūdzu jums vārds. Jā, es esmu ar jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Falko kungam. Uh, referentam par viņa ziņojumu projektu. Labprāt ar viņu sadarbošos un arī ar jums pārējiem, strādājot pie kompromisiem. Sākumā gribu uzsvērt, cik svarīga loma reģioniem ir šajā zaļajā pārējā. Tieši reģionālā līmenī tiks sasniegti klimata mērķi, uh, un arī ES stratēģijas uh, no lauka līdz šķīviem un ilgspējīga mobilitāte tās tiks īstenots, un tāpēc, manuprāt, būtu būtiski uzsvērt dažādās finansēšanas iespējas, ko var piedāvāt Eiropas Savienība uh, reģionālajam uh, klimata darbam, um, arī taisnīgas transformācijas fonds ir svarīgs. Būtiski ir lai papildus eh, šīm te konkrētajām reģionu vajadzībām mēs paturētu prātā eh, kopīgos politisko mērķus visiem reģioniem ir jāiet eh, tādas zaļākas un labāk savienotas Eiropas virzienā. Pilsoņi un kopienas ir minēti tekstā, tas, protams, ir E, ir e, svarīga un tas ir e, galvenais mērķis, bet mums vajadzētu šeit vajadzē, vairāk uzsvērt arī inovāciju un konkurētspējas lomu. Papildus mazināšanas pasākumiem atbalstu inovācijām ir jādomā arī par to, kā radīt darba vietas. Un visbeidzot, runājot par transportu, es uzskatu, ka mums vajadzētu aicināt atbalstīt jaunus eh, zemes, eh, zemu emisiju um, transporta risinājums gan pilsētās, gan laukos, eh, lai veicinātu savienojumību, bet uh, mazinātu klimata um, kaitējumu. Nākamā runātāja, lūdzu. Nē, viņa nav pievienojusies, tātad tagad uzreiz. Sofija Peleķē, lūdzu jums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, nedzirdēju. Uh, es ceru, ka jums iet labi. Labi. Solidaritāte, manuprāt, tas ir uh, sinonīms vārdam kohēzija. Mums tā ir vajadzīga, ņemot vērā, ka nāk ekonomikas krīze un ekoloģijas krīze jau notiek. To mēs piedzīvojam. Un runājot par teritorijām, par reģioniem, tur ir jāiesaista vietējie. Ja speciālisti ir jāizdara politiskās izvēles un ambiciozas izvēles nākotnes paudžu um, vārdā. Dzelzceļš ir labākais veids, kā stiprināt uh, um, ekonomikas aktivitātes uh, reģionos, ir uh, jāatjauno naktsvilcieni uh, un jāatbalsta preču pārvadājumu pa dzelzceļu. Uh, Ir jānodrošina, lai būtu pārobežu biļešu pirkšanas iespējas. Dargie kolēģi, laba kohēzijas politika ņem vērā ar visu eh, pašvaldību un reģionu vajadzības, un mums ir atšķirības pat reģionu ietvaros. Plašs investīciju plāns ir eh, jāizveido, ņemot eh, visu reģions vērā. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī laukus, kas tiek bieži vien atstāti novārtā. Um, jādomā arī par salu un kalnu reģioniem. Par to visu ir jādomā, runājot par ekoloģiju un sociālajiem jautājumiem. Tie ir svarīgi aspekti. Un paldies, ka es varēju izteikties. Uh, monsieur Benoît Lučen. Benoît Lučen, kungs, lūdzu jums vārds. Merci, euh, merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentam, un kā jau viņš norāda, Eiropas infrastruktūrā ir jābūt ilgspējīgākai, bet arī savienotākai. Lauku teritorijās daudzi um, pilsoņi tur dzīvo, bet uh, viņiem nav pieejamas transporta iespējas bieži vien. Uh, Eh, vienīgā iespēja ir eh, privāta automašīna. Un arī 5G eh, vai 4G nav pieejams. Un runājot par naftas cenām, jādomā par to, kā uzlabot mobilitāti šajās tās augtajās baltajās zonās. Uh, Katrā pilsētā, katrā pašvaldībā ir jādomā par sabiedrisko transportu, par kopīgu automašīnu lietošanu, lai ļautu cilvēkiem ierasties darbā. Un parāk daudziem cilvēkiem, kas šajās zonās dzīvo, ir eh, jāatsakās no iespējas strādāt, jo viņiem nav pieejams eh, transports. Un eh, strādājošiem tātad ir jādod iespējas piekļūt labam transportam. Mums ir jāiesaista visas iesaistītās puses, lai attīstītu digitālo infrastruktūru visur un arī transportu. Es uh, arī iesniegšu attiecīgus grozījumus. Paldies! Paldies, Plons kundze! Vai jūs esat pievienojusies? Nē. Lešanto kundze. Oui, je suis ici. Allez, la parole est à vous. I would like all... Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu apsveikt Falkas kungu par viņa atzinumu, un es gribētu uzsvērt, ka kohēzijas politikai vajadzētu atbalstīt galvenos izaicinājumus, kas ir transporta sektorā cīņā pret klimata pārmaiņām. Ir jāizveido vienots eh, transporta tīkls Eiropā, ir jābūt eh, multimodālai un drošai transporta infrastruktūrai, ir jāpāriet uz zememisiju mobilitāti. Eh, tur jāņem vērā arī citi negatīvie transporta efekti. Transportam ir jābūt pieejamam, uzticamam, tie ir galvenie aspekti, un neaizmirsīsim arī dzimumu dimensiju, lai ļautu pie, eh, sievietēm vairāk izmantot uh, eh, sektoru priekšrocības. Visās ES valstīs mums vajadzētu vairāk domāt par inovatīvas uh, infrastruktūras tehnoloģiju ieviešanu, jāuzlabo energoefektivitāte un digitalizācija mobilitātes jomām, un tas uzlabos um, arī transporta pakalpojumu um, sniegšanu un individuālo mobilitāti. Un vēl gribētu uzsvērt taisnīgas pārējas fonda lomu sasniedzot 2030. un 50. gada mērķus un atbalstot visus reģionus šajā pārējais procesā. Lielas paldies! Merci beaucoup! Paldies, Plums kundze! Depernē kundze, vai jūs esat pievienojusies? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atvainojos, es nevarēju pievienoties iepriekš. Es runāšu angliski par šo atzinumu par eh, kohēzijas politiku reģionālajā vidas stratēģijā cīņā pret klimatu pārmaiņām. Pirmkārt, eh, reģionāla vidas stratēģija būtu jāsasaista ar ambicioziem klimata mērķiem, kas iet Eh, ir sas, atbilstoši tātad ES mērķiem, jāatbalsta ilgspējīga dzelzceļa infrastruktūra, veloturisms, eh, bioloģiskā daudzveidība, un mūsuprāt būtu jāizslēdz jebkāds atbalsts fosilajiem kūrināmajiem, lai varētu panākt patiesu pārēju. Um, Kohēzijas politika un ESF var būt eh, ļoti labs finansēšanas avots, lai finansētu uh, trūkstošo dzelzceļa savienojumu izveidi un lai dinamizētu uh, lauku reģionus, uh, kuros uh, dzīvo daudz cilvēku, arī pierobežas reģionos. Vietējām iestādēm ir būtiski loma spēlējama visos posmos - plānošanā, sagatavošanā, ieviešanā un arī um, ievie, iesaistot visas nevalstiskās organizācijas un citas puses konsultāciju procesā. Labs eh, kohēzijas fonda eh, risinājums ir eh, ilgtspējīgi urbānās mobilitātes plāni un jādomā, kā atbalstīt viedo transportu, un tas ir jāatbalsts ar kohēzijas politiku. Diemžēl uh, par ilgspējīgu urbānismu mobilitāti īpašais ziņojums tika uh, publicēts šā gada martā, un tur diemžēl ir teikts, ka pilsētas uh, uh nevirzās pietiekami ātri šī mērķa virzienā, lai sasniegtu ilgspējīgu mobilitāti. Tātad efektivitāti vēl nav, uh, netiek lietota šī, uh, šīs iespējas, un mums ir jādomā, kā padarīt šo instrumentu piemērotāku vietējām iestādēm. Kohēzijas politika var būt mūsu labākais eh, sabiedrotais, eh, lai īstenot šo stratēģiju, lai tiešām panāktu pāreju uz ilgspējīgākiem uh, eh, transporta veidiem, mobilitātes veidiem, eh, lai uzlabotu velo infrastruktūru un uh, ak citus aktīvos mobilitātes veidus. Paldies par šo ziņojumu. Paldies, Deparnē kundze. Lešanto kundze, jūs esat uh, pievienojusies. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pieminēšu kaut ko no uh, kur mūsu departamentā ir plūdi. Um, un uh, prioritārā ir jābūt teritorijas uh, uh nosargāšanai tātad. Un ja 2020. gadā vēl ir Francijā reģioni, kur uh, tik līdz nedaudz uzlīst, uh, ir ārkārtas situācija, tas nav pieņemama, kas attiec uz uh, vīdi un cīņu pret klimatu pārmaiņām, uh, nevajadzētu domāt tikai par IKP uz iedzīvotāju vai uz zemu izglītības līmeni vai bezdarba līmeni, būtu jāņem vērā arī teritorijas eh, sastāvs. Un eh, vajag eh, vienkārši ar pašvaldību priekšsēdētājiem runāt, viņi ļoti labi pārzina savu teritoriju vajadzības. Paldies! Toujours un peu dérangeant, cet écho. Paldies, nu man traucē šīs atbalsis. Labi, tad tagad Eiropas komisija un uh, eh, DJ Regio pārstāvis uh, Sanders uh, Aperskungs. Lūdzu, jums ir divas minūtes vārds. Very much. The commission welcomes this. Liels paldies! Komisija apsveic šo atzinumu projektu. Mēs uzskatām, ka kohēzija politikas fondi, tostarp jaunais taisnīgs pārējais fonds, spēlēs būtisku lomu, lai nodrošinātu jauno zaļo paktu reģionos un pilsētās visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu sociālo kohēziju, visu iekļaušanu. Mm, šo fondu priekšlikumi īpaši uzsver īpašo stratēģiju īstenošanu, īpaši attiecībā uz vides jomu, saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu izmantošanu. Vēlos arī atsaukties uz taisnīgas eh, pārējas eh, fonda plāniem un stratēģijām, kur būs prioritāti satiksmes projekti. Mēs apsveicam uzsvaru, kas tiek piemērota zaļajai infrastruktūrai, eh, videi, Tās arī ir mūsu prioritātes un atbilst arī sākotnējiem stratēģijas plāniem, un mēs kā komisija iesakam izmantot uz uh, dabu balstītas risinājumus visu investīciju programmu ietvaros, kur tas vien ir iespējams, un dalībvalsts arī to atbalsta. Uh, Mm, ne tikai koncentrēties uz zaļajām infrastruktūrām, vēlos arī uzsvērt klimata atbilstamības pārbaudas šīm infrastruktūrām, kas ir būtiski aspekti un tiek īstenoti gan dalībvalstu, gan reģionāli, gan vietējā līmenī. Paldies! Paldies, Marinesko kungs! Es dodu vārdu jums noslēguma vārdiem. Protams, jūs runāsiet Falks kunga vārdā, kas ir mūsu referents. Marinesko kungs, lūdzu! Thank you, uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, dargie kolēģi, par jūsu komentāriem. Esmu pārliecināts, ka mūsu kolēģis Falko sadarbosies ar jums, lai sasniegtu labāko iespējamo kompromisu. Liels paldies! Jā, ļoti īsi noslēguma vārdu. Paldies Marinesku kungam! Vēlētos atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 30. septembra pusdienlaikam. Un tagad eh, ķeramies klāt nekavējoties nākamajam punktam. Tas ir urbānais transports un dod vārdu pētījumu prezentācijai. Šis eh, pētījums eh, ir sagatavots tehnoloģisko izmaiņu rezultātā, kas skar visas mūsu urbānās vides telpu. Uh, un arī risinājumu tā saucamajai mikromobilitātei, un, protams, mēs ieklausīsimies tajās, tajos ieteikumos, kurus ir sagatavojuši zinātnieki un ne tikai. Protams, urbānā vidē pārvietoties, e, mūs visus ierobežo Covid pasākumi šobrīd, un arī tas ir ņemts vērā. Cik lielā mērā e, attīstās e, urbānās vidas transporta sistēmas, un tagad vēlētos dot vārdu Marijai Rodrīgas, sveicināt šeit, un vēlētos pateikties arī Giacomo Locci, Eduardo Marucci, un Valērijai Reguardad, kuri visi pārstāv Romas universitāti. Es eh, došu jums katram laiku izteikties 10-15 eh, minūtes. Vai jūs mani dzirdiet? Oui, hello. Jā. Tā tad arī mēs jūs dzirdam un, protams, sākam uzreiz debatas un, eh, kā jau es teicu, dos, došams visiem izteikties 10-15 minūtes. Vai esat gatavi? Lūdzu, lūdzu, Locija kungs, vārds jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamentārieši, dāmas un kungi. Mums ir liels gods šodien šeit piedalīties virtuālā veidā un prezentēt mūsu pētījumu transporta komitejā par ilgspējīgu un viedu pilsētu vides transportu Eiropas Savienībā. Prezentācija balstās uz trim sadaļām. Pirmkārt, prezentēsim jaunās tendences, attīstību, ņemot vērā pašreizējo Covid pandēmiju. Tad tālāk runāsim par izaicinājumiem un iespējām. Vēlāk došu vārdu Marijai, kura jums pastāstīs par iespējamiem risinājumiem, labo praksi, secinājumiem, rekomendācijām politikas veidotājiem. Tālāk nākamajā slaidā Viedas un ilgspējīgas pilsētu vidas transporta sistēmas eh, nodrošina labāku vidi, veselīgākus pilsoņus, drošākus ceļus, kā arī ir iespējams paļauties uz eh, ceļošanas laikiem, nodrošinot tīrus un eh, efektīvas satiksmes veidus. Nesenā attīstība liecina par uz klientu centrētu mobilitāti, kur tiek ņemts vērā tieši lietotāju intereses, pieaug tendence pārvietoties no individuāliem transporta līdzekļiem uz kopīgi lietotiem transporta līdzekļiem. Digitalizācija un jaunie dati nodrošina jaunu inovatīvu servisu piedāvājumu un pārvaldības sistēmas. E-komercija un ātris piegādes arī pieaug. Elektrifikācija pieprasa daudz ciešāku sadarbību sadarboties ar elektrosektoru, iesaistīt jaunas tehnoloģijas kā aplikācijas, eh, dronus, mikromobilitātes jaunos dalībniekus, radot jaunu transporta sistēmu. Covid-19 pandēmija radikāli ir grozījusi uzvedību transporta jomā. Šeit grafikā jūs redzat dažādos transportēšanās veidus, sākot ar ārkārtas situācijas iestāšanos līdz pat šim brīdim. Uh, Zemākais punkts bija mīnus 67% transporta samazinājumam, taču pārvietošanās ar kājām un braukšana ar individuālajiem transporta līdzekļiem samazinājās par 60%. 60-65%. Šeit jūs redzat Nīderlandes un Francijas uh, grafikos atspogļoto situāciju un ir ievērojamas atšķirības pēc ārkārtas situācijas izbeigšanās līdz septembra beig sākumam. Tas ir saistīts gan ar uh, atvaļinājumu sezonu, gan ar situāciju, kāda bija katrā valstī pirms Covid, eh, par dažādajām politikām, kā arī, protams, atšķirībām gan Eiropas, gan vietējā līmenī kopumā mēs izpētījām, kas ir grozījies un kas grozīsies nākotnē saistībā ar Covid-19 publiskais, sabiedriskais transports un koplietošanas transports ticis skarts visvairāk. Pilsoņi deva priekšroku un vēl joprojām dod priekšroku tādiem transporta līdzekļiem kā privātajām automašīnām un velosipēdiem, kā arī iešanai ar kājām. Uh, Tiek nodrošināta bezkontaktu maksājuma sistēmas, pagaidu velojoslas, samazināts uh, ātrumi, lai nodrošinātu lielāku drošību gājējiem. Un uh, kravu piegādes uh, bijušas ļoti nozīmīgi pakalpojumi, nodrošinot pārtiku un preces mājasaimniecībām, un ir paredzams, ka nākotnē šis sektors tikai vēl pieaugs. Šajā sadaļā var iepazīties ar dažādiem izaicinājumiem pašreizējā situācijā un iespējām iesaistīties. Pastāv astoņas galvenās eh, tēmas, kur jūs redzat atspoguļojumu ar dažādiem simboliem, un es īsumā pastāstīšu par galveniem izaicinājumiem un iespējām. Tātad pirmā sadaļa - pasažieru mobilitāti. dodot priekšroku privātajiem automobīļiem, trūkstot eh, piekļuvs iespējami pilnīgi visiem lietotājiem. Tās ir šīs problēmas, ir jāmaina paradigma, ilgspējīgi jātīsta transporta struktūras, kā to pieminēja iepriekšējie runātāji, tās būtu galvenās prioritātes. Otkārt, attiecībā uz krāvu transportu. Šeit sektors eh, cieš no fragmentācijas, eh, šeit būtiska loma ir e-komercijai, telpas trūkumam, uh, Un digitalizācija un jaunas sadalas modeļi varētu nodrošināt daudz efektīvāku sistēmu, arī raugoties no sabiedrības interesēm. Trešais punkts - ceļu tīkli, kur ir uh, sastrēguma stundas, un šeit ir nepieciešams reāla laika pārvaldība, dinamiska un elastīga uh, ierobežoto vietu pārvaldība kā risinājuma. Un ceturtais punkts uh, - vides ietekme. Uh, šī jaunā koncepcija par viedajām pilsētām, kuru veicina Eiropas komisija, kas dod priekšroku tīrām eh, degvielām, atjaunojumiem resursiem, nodrošinās jaunas iespējas. Piektais punkts - gaisa un trokšņu piesārņojums, kas rada veselības problēmas un tūkstošiem pilsoņu mirst arī uz Eiropas Savienības ceļiem. Šeit ir jāpārdomā pilsēta telpa, jāsamazinot ātrumu, kā arī veicinot fiziskās aktivitātes, eh, staigājot un braucot riteni, uzlabojot veselību. Sastais punkts - pārvaldība. Bieži vien trūkst koordinācija un skaidrības starp kompetenci sadalījumu starp iestādēm, tādēļ nepieciešama daudz līmeņu pārvaldības eh, sadarbības schēmas un uh, datu apmaiņas sistēmas, kas uzlabotu konsistenci politiku izstrādē. Nākamais punkts - jaunas tehnoloģijas rada savietojamības uh, izaicinājums uh, trafika pārvaldības satiksmes pārvaldības sistēmu uh, sadarbību, un šeit ir nepieciešams integrētāka pieeja. Noslēgumā TNT pilsētvides savienojumi, uh, Šeit ir mm, jāturpina darbs pie savienojumības, jāuzlabo infrastruktūra, kā arī kiberdrošības jautājumi šeit ir būtisks aspekts, lai izvairītos citu starpā no kiberuzbrukumiem. Tagad došu vārdu savai kolēģai Marijai, kura pastāstīs par labās prakses piemēriem un risinājumiem nākotnē šajā situācijā. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tiešām šeit pastāv virkne dažādu risinājumu, kā tikt galā ar izaicinājumu problēmiem, kuras tikko Džakomo pastāstīja saistībā ar SST. Tie aptver plānošanu, telpu, uh, pārvaldība, jaunas tehnoloģijas un transporta veidi, dažādas operatīvās eh, sistēmas, starp publis, publisko un privāto sektoru iesaistīšanu. Protams, ka ir dažādas barjeras, taču šie risinājumi kopumā nodrošina ļoti daudzus eh, iespējas. Piemēram, runāt par sabiedrisko transportu ir jauni biznesa modeļi, ar kuriem sabiedriskā transporta uzņēmumi var piedāvāt jaunus eh, risinājumus, kā MAAS pakalpojums, pak pārvietošanās kā pakalpojums, kā arī var aizstāt auto, privāto auto ar sabiedrisko auto, var izmantot arī jauns elektroniskos līdzekļus, piemēram, Venecijā ir elektro, elektriski vadāmi kudzi, kuģīši. Runājot par galvenajiem transporta veidiem pieaugums bija novērams eh, pārvietojoties ar kājām un, un eh, ar velosipēdu, un ir iespējams pārveidot telpas, lai vairāk veicinātu šādu pārvietošanos, un šeit ir jāizstāstās vietējām pašvaldībām. Mēs pamanījām, ka parādījās dažādas pagaidu velojoslas, piemēram, Beļģijā un Vācijā, un ir tiešām iespēja šeit eh, attīstīt šo satiksmes infrastruktūru. Runājot par piekļuvas pārvaldību un vides eh, pārvaldību, mēs redzam, ka pilsētas arvien vairāk piemēro dažādas piekļuvas eh, ierobežojumus. Piemēram, Londonā ir zem emisiju zonas ieviestas, kas ir daudz striktākas nekā līdz šim esošās schēmas. Nākamajā slaidā. Uh, Šeit ir jārunā arī par pārēju uz uh, nulles emisiju transporta līdzekļiem, jo pilsoņi saskaroties ar aizliegumu zonām pāriet uz elektroniskajiem pārvietošanās līdzekļiem. Runāt par kravu transportu piedzīvojām, ka e-komercija pieauga un attiecīgi bija nepieciešams konsolidēšanas pasākumi pēdējiem piegādes posmiem. Uh, Tas attiec uz dažādiem paku skapjiem, ko jūs redzat uh, attēlā. Tie ir ļoti izplatīti Polijā, Vācijā. Ir vēl citi risinājumi, kā tādi mikropunkti, īpaši pilsētās, kur var izmantot arī kravas velosipēdus, lai nodrošinātu piegādi līdz mājām pēdējā posmā. Piemēram, Berlīnē un Barcelonā šādi risinājumi tiek piedāvāti. Un noslēgumā mums ir arī risinājumi integrējot urbānos mēzglus Eiropas TNT tīklos. Šie risinājumi galvenokārt koncentrējas uz saziņas veicināšanu starp metropolēm, starp dažādajiem koridoriem, labāk saskaņojot plānošanu. Un šeit ir ļoti interesants piemērs no Nīderlandes, kur Nīderlandes, Zviedrija un Beļģija sadarbojās, izveidoja jaunu platformu, kur sadarbojas nacionālās, vietējās iestādes ar reģioniem, tādējādi integrēt ne tikai infrastruktūru plānošanu, bet arī lauku telpas izmantošanu un mobilitāti starp šiem reģioniem. Mans kolēģis jums stāstīja par dalīto mobilitāti, kur ir dažādi risinājumi, piemēram, var dalīties ar automobīļiem, viens piemērs ir blablakār, bla, Tā ir mikromobilitātes iespējas, ir iespējams izmantot elektroskūterus vai skrejriteņus. Tālāk automatizētās sistēmas un droni. Šeit vēl eksistē dažādi eksperimenti, ir problēmas ar regulējumu drošību un ir jāatrisina šie jautājumi datu vākšana, pārvaldība un dalīšanās ar datiem, tika īstenots pilotprojekts Turīnā, Itālijā, kur dažādi loģistikas operatori sadarbojās ar vietējo pašvaldību, apmainījās ar datiem, un mērķis tam bija īstenot labāku plānošanu, kā arī veicināt uh, tieši pašvaldības politikas. Runājot par labajiem risinājumiem un praksēm, iepriekš jau tika pieminēta, pieminēts labs piemērs. Uh, šīs ilgspējīgās urbānās mobilitātes plāni, SAMP, kas balstās uz Eiropas Savienības ilgspējīgas mobilitātes uh, programmu. Mums ir vairāk kā tūkstoši šādu plānu Eiropā, un ņemot vērā arī Covid-19 situāciju, tika izstrādātas vadlīnijas pilsētām, lai tās kļūtu no, noturīgākas šajās, eh, šajā situācijā. Tie ir daži no piemēriem, kādi mums ir pieejami kā risinājumi pētījumā, kurš tiks publicēts oktobrī un kur būs vēl arī citi piemēri pieminēti. Tālāk, kādi būtu ieteikumi Eiropas Savienības politikas veidotājiem? Šeit mēs nošķirām starp politikas pieejām un principiem, un vēl mums ir arī konkrēti ieteikumi attiecībā uz ilgtspējību un viedo transportu SST. Tas viss, protams, ir cieši saistīts. Covid-19 simbols, kur jūs redzat šeit labajā pusē, apzīmē īpaši nozīmīgās uh, vadlīnijas saistībā ar Covid-19. Manuprāt, pagājušajā nedēļā tika publicēts arī Pasaules ekonomikas fóruma apskats, kur tika minēts, ka 87% no pilsoņiem vēlas reālas izmaiņas pēc šīs krīzes, vēlas dzīvot ilgspējīgā vidē. Un tas ir labs mirklis, lai Eiropas Savienība var izmantot šo uh, situāciju un būt vadošie šajos sektoros, iesaistot gan vietējo, gan nacionālo līmeni. Tas būtu jāņem vērā strādājot nākotnē pie ilgspējīgas viedas mobilitātes. Uh, Mm, konsultācijas par šo projektu beigsies šodien. Turpinot šajā pašā slaidā, daži no galvenajiem ieteikumiem attiecībā uz politikas pieejām un principiem būtu koncentrēties uz integrētu pilsētu transportu plānošanu starp dažādiem sektoriem, veidiem un papildu urbānajiem zonām, kur ir jākoordinē politikas iniciatīvas un dažādas dotācijas, jāuzlabo daudz līmeņu pārvaldības sadarbības mehānismu, lai veicinātu politikas koordināciju starp Eiropas Savienības nacionālajiem vietējiem līmeņiem, jānodrošina uz pierādiem balstītu politikas veidošanu, nodrošina to, ka lēmumi balstās uz reālajām vajadzībām un uh, vietējo ekosistēmu uh, struktūru. Un noslēgumā labāk jāuzlabo fondu piešķīrumi arī atbalstot pētījums un inovācijas. Daži no galvenajiem ieteikumiem attiecībā uz ilgspējīgu transportu galveno koncentrējas, ņemot vērā visus trīs uh, ilgspējības elementus, gan ekonomisko, gan vides, gan sociālo elementu, tiek ieteikts izvērtēt lietotāju preferences un veicināt uzvedības maiņu, ņemot vērā dalību politiku plānošanā. Un šis īpašais mirklis saistībā ar Covid ir lieliska iespēja, lai tiešām panāktu izmaiņas, ko visi vēlas, vairāk stimulējot pārvietošanos ar kājām, velo braukšanu, uzlabojot veselības rādītājus, uzlabojot gaisa kvalitāti. Varbūt tiešām būtu lieliski iespēja pārskatīt šos punktus. Ieteikumi attiecībā uz viedo transportu galvenāt koncentrējas uz jaunu inovatīvu instrumentu un schēmu īstenošanu labāk integrētu pasažierus un kravu transportu. Mēs saskatām, ka plānošana šeit notiek paralēlā veidā, kaut gan abi norit vienā tajā pašā telpā ar vienādiem izaicinājumiem. Šeit varētu koncentrēties arī uz datu apmaiņas principu definīciju, īpaši starp uh, sabiedriskajām iestādēm un mobilitātes operatoriem, kā arī izmantojot Eiropas Savienības standartus, jo tādējādi var uzlabot labāk plānošanu un uh, ilgspējīgu transporta izmantošanu. Kopumā šie ir daži no galvenajiem atzinumiem, kurus esam iekļaujuši pētījumā par ilgspējīgu un viedu transportu, kas tiks publicēts oktobra sākumā. Tas arī beigas. Paldies par jūsu uzmanību un esam gatavi atbildēt eh, jūsu jautājumus, ja jums tādi būtu. Paldies! Merci beaucoup! Pour... Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad eh, sāksim debatas. Un pirmajam dodu vārdu divas minūtes Marinesku kungam. Marinesku kungs, vai mūs dzirdat? Alice, c'est à vous. Lūdzu. Yes, president. Jā, priekšsēdā. Jā, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, un arī es eh, vēlētos pateikties abiem pētījumu prezentētājiem. Šobrīd var droši apgalvot, ka mūsu priekšā ir liela izaicinājuma, cits starpā saistīta ar Covid krīzi. Covid krīze. Mēs saskaramies. Sabiedrisko transportu. Tātad mēs saskaramies ar Covid krīzi, ar uh, problēmu tādu, ka cilvēki negrib izmantot vēl uh, sabiedrisko transportu, un uh, tas ietekmē arī nākotni gribēju uzdot jautājumu. Šajā šī pētījuma gaitā vai jūs pārbaudījāt, kāda ir situācija ar sabiedrisko transportu dažādajās pilsētās, elektronisko transportu? Kādas šeit ir priekšrocības, finanšu izaicinājumi? Liels paldies! Paldies, Marinesku kungs, un tagad Danielsona kungs, lūdzu. Paldies! Liels paldies, paldies arī par prezentācijām, kuras tikko sniedzāt. Pat ja neviens nezina, kad pandēmija izbeigsies, ir skaidrs, ka tas vēl nav noticis, un mēs ar pašreizējos apstākļos vēl turpināsim dzīvot turpmāko mēnešu laikā. Un, ja pareizi sapratu jūsu prezentāciju, jūs novērojat pieaugumu tāda sabiedriskā transporta jomā, kas ir daudz lielāki nekā velosipēds vai privātais auto vai kājas. Un, piemēram, ja jūs dzīvojat ļoti tālu, tad jūs izmantojat sabiedrisko transportu, ja dzīvojat tuvu savām darba vietām, tad ejat vai braucat ar riteni. Nu, mans jautājums ir, kādi ir riski, ka šāda veida izvēle saglabāsies arī pēc krīzes, lai mums būtu šāda mazāka sabiedriskā transporta izmantošana nākotnē. Es īsi iepazinos jūsu ziņojumu, apsolu, ka daudz rūpīgāk vēlāk to izpētīšu, bet jūs veicināt integrācijas starp sabiedrisko transportu un dažādiem kopīgās mobilitātes uh, schēmas veidiem. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, kur šādas sistēmas ir tikušas uh, izmēģinātas praksē. Un noslēgumā jautājums saistībā ar loģistiku pilsētās un ilgspējību. Jūs minat, ka pieaug e-komercijas sektors, un manuprāt, tam ir jābūt pilsētas transporta sektoram, kuram būtu jādarbojas pilnībā zaļā veidā. Jo, lai no loģistikas centra nonāktu līdz gala saņēmējam, šeit ir ļoti īsi piegādes ceļi. Taču kāda ir statistikas dati par attīstību šajā transporta sektora segmentā? Tas būtu ļoti interesanti uzzināt. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Paldies Danielsena kungam un tagad eh, Naktagāls kundze. Jā, paldies, priekšstādātais kundze, un arī es eh, vēlētos pateikties abiem prezentētājiem. Ļoti interesanta, atbilstīga un pārdomāta infor informācija. Jau 19. gadā bija redzama redzam ietekme uz pilsētvidas transportu, un tagad ir skaidrs, ka tieši Covid dēļ dažāda līmeņa varas iestādēm ir jārod risinājumi un naska risinājumi, kā sakārtot sabiedrisko transportu. Vēl bez tam eh, ir svarīgi nodrošināt, lai cilvēkiem būtu pieeja ne tikai pārtikai, bet arī degvielai un kādā veidā savietot šo e, iedzīvotāju vēlmu ar vien vairāk pirkt, piemēram, no lielveikala visus var nopirkt internetā, bet e, tomēr benzīnu tā nevar nopirkt. Protams, ka visi šobrīd ir nobežījušies par savu veselību, un e, Tas ietekmē mūsu ekonomiku, bet eh, patreizējā situācija tā saucamās būtiskās profesijas ietekmē vairāk nekā pārējās. Tātad, eh, kā salikt kopā šo godīgu vai taisnīgu transportu ar eh, pilsētu vidas viedu attīstību? Arī e, ūdens ceļi piedāvā transporta iespējas, un mums vajadzētu tieši šos ūdens ceļus, kuri ir vidē draudzīgāki, izmantot vairāk ekonomiskajai attīstībai. Tas eh, noteikti uzlabotu mūsu dzīvi, ja mūsu gaisa būtu tīrāks. Tagad eh, par paraugprakses apmaiņu. Tas izskanēja drusku arī prezentācijā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši parauga prakse. Jūs pieminējāt Nīderlandi vairāk kārt un paldies par to, bet piemēram par Amsterdamu runājot, Amsterdamā šobrīd tiek stimulēti vairāki transporta veidi, tiek tā kā pārdomāts eh, tas, kā notiek transporta pārvadājumi šobrīd. Uh, ļoti daudz transporta, pat faktiski visa transporta pārvadāšana notiek pa ceļiem, tas kaitē kā ceļu segumam, tā arī Amsterdamas tiltiem. Šobrīd Amsterdama ir pieņēmusi lēmumu, ka uh, transports no Amsterdamas ostas notiks drusku savādāk, un šobrīd Amsterdamā tiek, um, izmeklē, tiek izskatīta iespēja, kā vairāk varētu izmantot Amsterdamas kanālus preču un arī iedzīvotāju, bet galvenokārt preču pārvadāšanai. Ko ar to vēlējos ieskicēt? Notiek tā kā transporta veidu maiņa, nomaiņa, bet eh, tas lielā mērā ir atkarīgs no vietējām varas iestādēm un pilsētas eh, lēmēji varas. Vēlējos vēlreiz uzsvert, ka vajag vairāk izskatīt, cik ir iespējams pārvadāt preces pa ūdens ceļiem. Tādā veidā mēs izvairītos gan no ceļu, ceļu satiksmes negadījumiem, gan, protams, no arī sastrēgumiem. Ūdens ceļus var izmantot vairāk transportā un domāju, ka tas nāktu mums visiem par labu. Pie tam ūdens transportu var izmantot arī e-komercijā. Mans jautājums, vai jūs vēlētos, vēlētos lai vairāk lielāku uzmanību tiktu vērsta tieši uz e-komerciju un ūdens e, transportu? Paldies! Nākamais e, Kufekungs, jūs esat šeit. Jā, paldies, e, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies arī abiem šā ziņojuma pētījuma sagatavotājiem. Protams, pandēmija mums visiem ir iemācījusi to, ka mums ir nepieciešams tīrs gaiss, ko elpot, mums ir nepieciešama pilsēta vide, kas ir ilgtspējīga, un eh, pie tā visa ir jāstrādā mums visiem kopā un arī transporta jomai. Jūs pieminējāt savā pētījumā gaisu. Pandēmijas laikā gaiss visā Eiropā ir palicis tīrāks un ne, tīra, un ne tikai. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka cilvēki mazāk izmantoja ceļu transportu. Daudz vairāk cilvēki staigāja kājām un pārvietojās ar velosipēdu. Mēs esam pārliecināti, ka mums vajag noturēt šos sasniegumus, lai nebūtu tā, ka brīdī, kad pandēmija beidzās, mēs atkal sēžamies mašīnās, piesārņojam gaisu, pie tam nāk ziema, diez vai cilvēki gribēs tik daudz staigāt vai braukt ar riteni. Kā to visu saglabāt? Ir jādomā arī par riska grupām, jādomā par īpaši mazajiem un senioriem. Paldies par jūsu prezentāciju! Šobrīd eh, ir skaidrs, ka transports kā nozara ir smagi cietis, vai teiksim, ir tapis ietekmēts. Ļoti daudz šobrīd eh, nodarbojas ar e-komerciju, daudz kas no kontaktiem un tirzniecības no, notiek internetā, un es esmu pārliecināts, ka transporta jomā ir jāiet laikam līdzi. Gan uh, nacionālajie, gan vietējās varas iestādes eh, ir bijusi spiestas pēdējos mēnešos uzsvaru likt uz sabiedrības veselību un veselības eh, aizsardzību. Bet eh, es esmu pārliecināts, ka pandēmija ir ļoti ātri ļāvusi īstenot tādu pasākumu kopums, par ko zaļā, zaļie spēki ir lūguši un draudējuši jau gadiem. Uh, Šobrīd tas, ka mēs vairāk kustamies, ir uzlabojis mūsu fizisko, mūsu fizisko kondīciju, mūsu stāju un tā tālāk, bet būtiski ir pa, samazinājušies satiksmes negadījumu skaits. 19. gadā gandrīz 25 tūkstoši gāja bojā uz Eiropas ceļiem. Šis skaitlis ir būtiski samazinājies 20. gadā, tāpēc, ka cilvēki vienkārši mazāk pārvietojas ar motorizētiem transportlīdzekļiem. līdzekļiem. Par gaisa piesārņojumu runājot, ļoti svarīgs aspekts, un e, Eiropā tiek lēsts, ka apmēram 400 tūkstoši mirst priekšlaicīgi tieši gaisa piesārņojumu dēļ. Šobrīd e, var uzskatīt, ka Covid-19 ir uzlabojis gaisu, ko elpojam, tāpēc nezinu, vai Covid var uzskatīt tikai par negatīvu faktoru. 17 miljoni eiropiešu ik gadu 70 miljoni gadu cieš no trokšņa piesārņojuma, un arī trokšņa piesārņojums, ko rada transports kā nozara, ir būtiski samazinājies. Nu un visbeidzot, protams, siltumnīcas gāzes samazināšanās. Uh, tas, ka pilsēta vide tiek vairāk atvērta gājējiem un velosipēdistiem, ir nācis pa labu ļoti daudz kam. Un uh, Kā jau teicu, šobrīd tas, par ko zaļie spēki iestājās jau daudzus gadus, jau notiek. Līdz ar to es vēlētos mūs visus apsveikt ar panākto, vēlos pateikties abiem zinātniekiem, bet tagad jautājumi. Vispirms, vai ir kāda pilsēta, ko jūs uzskatītu par paraugu prakses vietu? Un otrs, tas, ka gaisa kvalitāte un emisiju gāzes ir samazinājušās, cik lielā mērā tas ir noticis. Priekšsēdētājs kundze, man vēl būtu daudz kas jautājums, bet eh, šie būtu mani divi jautājumi šobrīd. Priekšsēdētāja kungs, eh, paldies! Eh, Kofa kungs, jūs tā pārsniedzāt jums atvēlēto runāšanas laiku, bet tagad kontūras kundze lūdzu. Jā, proedre. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση της μελέτης. Θέλω όμως να σταθώ... Paldies! Gribētu pateikties eh, eh, par šo pētījumu un paldies, ka jūs uzsvērāt sabiedriskā transporta lomu. Jūs sakāt arī, ka um, jādomā par to, uh, kā mainīt transporta sistēmas, kā savienot. Jā, Tas ir vienīgais veids, eh, kā mēs varam domāt arī par neaizsargātākajām um, eh, transporta grupām, piemēram, tie, kas iet kājām, tie, kas brauc ar rīteni, ir jādomā, kā viņus aizsargāt. Pētījumā nav pietiekami ņemts vērā sabiedriskais transports kā mobilitātes veids. Uh, Un eh, arī tas, ka koronas krīze, covid krīze droši vien ilgs vēl kādu laiku. Ja mēs redzam, ka ir pārāk daudz cilvēku, kam ir eh, jābrauc ar sabiedrisko transportu, tas ir bīstami, mēs nedrīkstam to pieļaut, eh, tātad labos risinājums nevajadzētu veidot um, tā, ka tie ir pieejami tikai cilvēkiem, kas ir turīgi. Uh, Um, mums nevajadzētu um, redzēt, uh, ka ir cilvēki, kas ir spiesti um, braukt ar uh, sabiedrisko transportu. Jā, tur uh, ir daudz darīts, bet nav vēl pietiekami. Un uh, mums ir jāveido tāda uh, pieejama sistēma, laba uh, sabiedriskā transporta sistēma. Uh, Tur būs vajadzīgas plašas investīcijas, ir jābūt uh, vairāk reisiem, vairāk uh, transporta līdzekļiem, ir strikti jāievēro veselības aizsardzības protokoli. Kāds būtu jūsu priekšlikums, kā uh, vairāk atbalstīt sabiedrisko transportu, lai vairāk pilsoņu varētu droši pārvietoties tādā veidā, kam nav alternatīvas? Et maintenant, je vais poser, donner la parole à d'autres membres qui se sont inscrits de manière très rapide. Monsieur Ertug, est-ce que vous êtes là Allez, la parole est à vous. Monsieur Ertug. Divas minūtes. Allez, la parole est à vous. Yes, hello, all together. Jā, paldies. Labdien visiem! Es eh, tikai vēlējos pieskarties vairākiem aspektiem, kas šeit varbūt tik eh, skaļi vai daudz neizskanēja. Tā tad Lockdown laikā eh, daudz kas no sabiedriskā transporta, daudzi ceļi un eh, maršruti tika slēgti. Kā jau šeit izskanēja, sabiedriskajam transportam pat eh, nav tāda, kas daudz uzticās. Mans jautājums, kā nodrošināt to, lai sabiedriskais transports apgūtu savu labo slavu, lai cilvēki to izmantotu? Otrs, kā padarīt patērētājam pievilcīgāku kopā braukšanu mašīnā. Piemēram, Briselē tādi pakalpojumi kā Driving Now vai Cip, Cipkār pandēmijas laikā ir pārtraukuši savu darbību. Kolēģi jau šeit pieminēja to, ka Covid laikā pieaug e-komercijas apjomi. Tie ir pieauguši atkarībā no reģiona par 5-10%. Un mans jautājums, kā nodrošināt to, lai e-komercija e-tirzniecība kļūtu emisija brīva par e, velosipēdiem runājot. Velosipēdu e, pārdošanas apjomi ir pieauguši vairāk kārt Covid laikā, un e, vienlaicīgi visas pilsētas nav drošas velosipēdistiem. Ko darīt, lai cilvēki vairāk izmantotu velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli, kā mudināt cilvēkus? Un visbeidzot, kā jūs mudināsiet uzņēmumus investēt mobilitātē kā pakalpojumā un kā salikt kopā privātā un sabiedriskā transporta jomas, lai tiešām nodrošinātu mūsu pilsētās multimodālu transporta nozari. Paldies! Paldies Artuga kungām, Rikē kungs, divas minūtes vārds jums. Merci, Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms eh, arī es vēlētos pateikties abiem autoriem. Ļoti interesants pētījums, bet eh, patiesībā tas eh, ir saistīts ar veselu virkni problēmām un risinājums jūs nepiedāvājāt. Es varbūt tā drusku atskatīšos, varbūt tā plašāk paskatīšos. Uh, Jau vairākus gadus mēs runājam par viedu transporta līdzekļiem, un vienmēr mēs esam raudzējušies no tāda rakursa, ka vajag uzspiest protams, ar labu argumentāciju, konkrētus transporta veidus un citus tā kā aizliegt. Un patiesībā ir tāds kā melns vai balts mašīnas būtu jāaizliedz, tāpēc, ka tās Eh, ir izmešu avots un rada, sa, un rada sastrēgums un, protams, mudināt tādus transports kā velosipēds vai un tā tālāk, bet vai kāds ir paraudzējies, kā ilglaicīgi šāds priekšlikums varētu darboties? Pirmais ja mēs vēlamies vairāk eh, izmantot velosipēdus un skrējriteņus un tā tālāk. Kāds šobrīd ir skatījums? Proti, koncepts ir tāds, ka viss arvien vairāk izmantos eh, šos transporta līdzekļus blīvi apdzīvotā vai pilsētas centrā, jo, protams, dzīvojot 20 km no darba vietas, neviens jau ar, nebrauks ar skrējriteni. Bet eh, es uzskatu, ka jau šobrīd fiziskā ziņā, piemēram, eh, braukt ar riteni nevienmēr ir tik vienkārši, proti ir ļoti daudz velosipēlisti, kuri ne, neizmanto ceļus, neievēro ceļu satiksmes noteikumus, brauc pa trotuāru, bieži vien uzbrauc virs, bieži vien nē, bet nu gadās, ka uzbrauc virsū kājām gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Tātad, kā velosipēdis skaita palielināšanās ir ietekmējusi sabiedrisko transportu? Sabiedrisko transportu pilsētās šobrīd tiek lēsts, kad ir eh, tādas pilsētas, kurās par 25% ir palielinājies velosipēdistu skaits. Kā jau teicu, velosipēdi un arī, r, arī skreiteņi ir atstāti, kur vien pagadās, un tad to neviens neņēma vērā, ka tā tas būs. Protams, daudz eh, tiek runāts par velosipēdistiem, cik tas ir ārkārtīgi labi, bet, piemēram, man ejot pa trotuāru arī ir gadījies, ka pretī ir velosipēdis un kurš kuram griezies ceļu, jo abiem ceļa uz trotuāra nav. Vēl viens piemērs, jā, es eh, varbūt piekrītu, ka vajadzētu ierobežot vai katrā ziņā kontrolēt eh, automašīnu izmantošanu pilsētu centrā, bet, piemēram, jūs runājiet par mašīnām, par transporta līdzekļiem, kur ir bez eh, izmešiem. Kādā veidā jūs to domājat panākt? kā jūs veicināsiet tādu pilsētvidu, kurā būs šādi transporta līdzekļi? Un pēdējais jautājums par pilsētvidas loģistiku. Šobrīd eh, daudzi eh, pasūta preces internetā un šo paciņu piegāde. Uh, paciņu piegāde ir tik lielā mērā ka pieaugusi, ka vajadzētu izmantot jaunus transporta veidus vai kaut kādā veidā pārskatīt šo loģistiku pilsētvidē, kā tad notiek paciņu piegāde. Piemēram, šāda te paciņu piegādātāja mašīna apstājās ļoti bieži un patiesībā tas nāk par ļaunu citiem satiksmes dalībniekiem. Piemēram, ja jūs esat uz riteņa un jūsu priekšā ir šāda paceņu piegādātāja mašīna, tad eh, pakļauti stresam vismaz ir daudzi. Tātad, mēs, ko es vēlējos pateikt, mēs sagatavojam priekšlikumus, kuri objektīvi ir labi, varbūt, ka tādi Um, šobrīd modē, bet vai kāds ir skatījies ilglaicīgā laika nogrieznī, ko mēs vēlamies ar šiem priekšlikumiem panākt? Paldies, Rikē kungs, un jūs arī pārsniedzāt jums atvēlēto laiku, bet jūs runājāt ar deksmi, un tāpēc jums tas tiek piedots. Ručen kungs. Labi, jūs nevēlaties izteikties. Tad ETP, kurš runās ETP vārdā, ne, jūs nevēlaties? Tātad, labi, ETP neizteiksies. Timers kundze. Vispirms es vēlētos jūs sveikt par īpašās komitejas, īpašās izveidotās komitejas priekšsēdētāja samatā. Jūs esat īpašās komitejas dzīvnieku transportam priekšsēdētāji. Tātad Jūs, eh, protams, varat izteikties, kaut arī jūs esat citas komitejas priekšsēdētāji. Jā, lūdzu, priekšsēdētājs kundze. Tā tad, eh, jā. Es eh, runāšu angļu valodā. Paldies, paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Kā jau jūs teicāt, šajā pētījumā divas trešdaļas iedzīvotāji dzīvo blīvi apdzīvotās teritorijās. Pilsētas kļūst ar vien apdzīvotākas un eh, pandēmija ir parādījusi, ko nozīmē pilsēta bez eh, satiksmes, eh, pilsēta bez sastrēgumiem, un visticamākais, ka tas mums visiem bija milzīgs pārsteigums, ka pilsēta var būt tik tukša un tīra. Runājot par viediem transporta līdzekļiem pilsētvidē, mums eh, vajadzētu runāt eh, par nospiedumu, ne tikai ekoloģisko nospiedumu, bet arī to, kā transports, cik lielu uh, telpu aizņem mūsu pilsētvidēs. Joprojām 60% no visiem, uh, no visiem ceļu telpas ir atvēlēts ir atvēlēts sabiedriskajam transportam, bet mums ir nepieciešams labāk izmantot mūsu ceļus. Nevar būt tā, ka šo 60%, kas šobrīd ir paredzēts automašīnām, mums ir daudz vairāk ceļos jāparedz vieta kājām gājējiem, velosipēdistiem, un tā tālāk. Es domāju, ka arī šīm citām transporta dalībnieku grupām uz ielām vajadzētu būt ierādītām konkrētām vietām. Ja mēs vēlamies redzēt veselīgākas pilsētas, ja mēs vēlamies atteikties no mašīnām, nu, nepilnībā un tomēr kaut daļēji, tad mums ir jārunā par to, kā vairāk pilsētās stādīt eh, kokus un tā tālāk. Mans jautājums, kā jūs uzskatiet, varētu, vajadzētu veidot vairāk uh, konkrētiem satiksmes dalībniekiem konkrētas vietas. Arī es pārsniedzu sev atvēlēto laiku. Merci beaucoup! Paldies! Es arī biju pieteikusies runāt paldies eh, šī pētījuma autoriem. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, COVID-19 mums ir iemācījis jaunu vārdu - demobilitāte. Eh, strādājot no mājām, mēs eh, sākam saprast, ka Tā vietā, lai dotos uz darbu un atgrieztos mājās, eh, mums tas vairs nav jādara. Tā tad mēs radām to, ko mēs saucam par demobilitāti, kas arī ir faktors, eh, kas var būt arī nevienlīdzības faktors sociālā ziņā. Kāpēc? Tāpēc, ka ne jau visi var strādāt no mājām. Un ne visas profesijas um, var savu darbu veikt no mājām. Uh, vai eh, lielveikalu kasieris eh, vai kopējs var eh, strādāt no mājām. Nē, tātad tas arī noved mūs pie jautājumu, kuru pacēlti Limecas kundze telpa. Telpa ir atkal jāizvērtē, jāņem vērā, kāda veida darbu kurš veids. Um, pat uh, šeit parlamentā uh, Ehm, mēs redzam, ka daudz cilvēku nedo, nedodas uz parlamentu, lai veiktu savu darbu. Un tā tad ir šis ehm, jaunais fenomens, man šis vārds nepatīk, demobilitāte, man labāk patiktu mobilitāte, bet nu tas ir tas, kas šobrīd ehm, notiek. Es nezinu, vai Rikē kungs jūs to saukt par tādu modes fenomenu, bet pie tā noteikti būs jāstrādā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, kas man šķiet ļoti interesanti ko Covid mums ir parādījis, eh, tuvumu. Un, eh, Rikē, kungs, es jums pilnībā piekrītu. 21. gadsimtā mums būs jāpārskata eh, pilnībā mūsu loģistikas ķēdes pēdējie kilometri. Um, pat uh, lauksaimniecības produktiem reģionu ietvaros, uh, tur nav labi organizēts šis transports. Uh, um, turpmāk reģioni pat varētu būt diezgan autonomi uh, pārtikas ziņā, un tur ir jādomā par loģistikas uh, aspektiem. Un runājot par pētījumu, tur tika norādīts uz to, ka Covid mums atgādināja, ka ir sabiedriskie pakalpojumi, proti sabiedriskais transports, bet kurš, uh, kādi cilvēki to lietoja? Tie bija visnabadzīgākie cilvēki, tie, kuriem nav pieeja mobilitātei. Uh, Un problēma ir tāda, ka sabiedriskais transports, tas veids, kā tas tika organizēts, um, noved pie tā, ka vi, cilvēki mazāk izmantoja sabiedrisko transportu, jo viņiem bija bail um, saskarties ar vīrusu. Un, uh, kolēģi, šajā te ekonomiskajā situācijā, kas ir katastrofāla, mēs vēl nezinām, uh, kā mēs no tās izkļūsim, cerams, kā atjaunotnes plāns mums palīdzēt, bet uh, uh cilvēki uh, Eh, atteicās no sabiedriskā transporta, izmantoja savu automašīnu, jo viņiem tika tā netieši teikts, ka tādējādi eh, vīrus mazāk izplatīsies, un tad mums ir problēma, jo tas ietekmē klimatu, eh, piesārņo gaisu un rada dažādas citas problēmas. Man ir um, Interesants uh, šis te jautājums saiknis starp inovācijām un mobilitāti. Rikē kungs runāja par um, to, ka Covid laikā visi um, izmantoja iepirkums internetā, e-komerciju, uh, un tur um, ir vajadzīgi jauni loģistikas risinājumi. Un man rodas šodien jautājums, kā panākt uh, nu, Es vienkārši uzdodu jautājumu, es nezinu, kā to izdarīt. Tātad kā šo te viedo mobilitāti, viedo pilsētu, kā tam ķerties klāt, ņemot vērā šo ietekmi. Un šeit ir jāuzdod tiešām būtiski jautājumi gan par datiem, jo jūs redzējāt, ka pat uh, uh, valstīs bija, dažās valstīs bija uh, šīs te aplikācijas, lai nodrošinātu, ka cilvēki nedodas tālāk no mājām kā viens, vienu kilometru. Tātad eh, datu jautājums, un tad ir eh, jautājums par šīm te jaunajām tehnoloģijām, kas eh, arī ietekmēs enerģētikas jomu. Un trešā lieta, kas man šķiet interesanta un par kuru neviena valsts vēl nav radusi risinājumu, tas ir par uh, teritoriālajām plaisām, proti starp uh, urbānajām un lauku zonām. Un nav vēl atrasti veidi, risinājumi, kā novērst šo plaisu veidošanos. Ir uh, valstis, kas uh, mēģina kaut ko darīt, kas ir uh, radušas instrumentus, proti mobilitāti pēc pieprasījuma. Mēs redzam, ka Digitālā attīstība ļauj uh, nodrošināt sabiedrisko transportu šādās mazāk apdzīvotās teritorijās, bet tas uh, neatbild uh, uz to, neatbilst tam, kas mums ir jādara kā likumdevējiem. Un es jums piekrītu, Rikē kungs, uh, digitalizācijas jomā. Jā, um, skrējriteņi uz trotoru var radīt problēmas gājējiem. Uh, Un tātad arī mums um, būs jāregulē šīs jomas uh, šobrīd. Uh, tur ir tāds uh, juridiskais vakums, trūkst likumdošanas. Tātad šī sadarbības ekonomika, covid ekonomika, tur būs jārod risinājumi. Uh, Tie bija tie jautājumi, kurus es eh, gribēju uzdot. Eh, godātie eh, pētījuma autori, katram došu jums trīs minūtes, lai varētu censties atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Sāksim ar Mariju Rodrīgas. Lūdzu, vai jūs esat ar mums? Lūdzu, jums vārds. Yes. Jā. Liels paldies par jautājumiem. To ir daudz. Atbildēšu uz jautājumiem daļu, un Džakomo tad var atbildēt uz pārējiem. Jūs uh, uzsvērāt uh, eh, sabiedriskā transporta aspektus un būtisko samazinājumu, ko novērojām, un tas turpinās Covid rezultātā. Es gribētu piebilst, uh, ka mums jāraugās ļoti piesardzīgi uz datiem. Uh, Kāpēc eh, šie dati ir tik zemi, ir tas, ka ir ļoti daudz cilvēku vēl, kas strādā no mājām, un vēl ļoti daudz cilvēku ir samazinājuši ceļošanas apjoms. Tātad eh, skaitļi ir ļoti zemi, bet Covid nav vienīgais iemesls. No otras puses, ja tiek runāts par emisijām, uh, redzējām arī būtisku emisiju samazinājumu šajā periodā. Tātad savā ziņā šis te risinājums paredzēt lielāku elastību attiecībā uz darbu, vairāk strādāt no mājām nākotnē, tas ir viens veids, kā var kas var mums palīdzēt īstenot zaļo kursu un samazināt emisijas. Tas, protams, var arī uh, um, ietekmēt sabiedriskā transporta lietojumu, samieznot um, šo lietojumu. Pētījumā mums ir vairāki piemēri, bet man šķiet nav laiks tagad visus uzskaitīt, bet uh, viena lieta par sabiedrisko transportu ir tas, ka to var labāk savienot ar uh, MAAS, jeb ja mobilitāti kā pakalpojums, un tagad ir vairākas uh, aplikācijas, ir tehnoloģija attīstība notikusi. Uh, Un ja mēs radītu tādu kā vienas pieturas aģentūras transporta sistēmu pilsētām, es piekrītu dažiem komentāriem, ka ne jau visi var braukt ar riteni, ne jau visi var braukt ar elektrisko skrējriteni, bet tas jau ir labi, jo ja visi varētu izmantot vienu transporta veidu, uh, tad mums uh, pat būtu vēl haotiskāka situācija nekā tagad. Šī te eh, kombinācija, šī multimodālā pieeja, lielākas iespējas iet kājām un braukt ar riteni, ko daudzas pašvaldības ir eh, paplašinājušas un sasniegušas pozitīvu uh, ietekmi. Tātad agrāk problēma bija tāda, ka cilvēki īpaši negribēja to darīt, viņi labāk brauc ar mašīnu, uh, ar privāto transportu, bet tagad ir eh, mainījusies cilvēku uzvedība, un tas ir labs brīdis, kad uh, vietējās iestādes var turpināt šo politiku, jo tas uzlabos mūsu visu nākotni. Un uh, vairāki komentāri bija vērsti uz pasažieru pārvadāšanu, uz jaunajiem transporta veidiem, uz to, ka jāņem vērā sociālajā aspekta, ka nedrīkst nevienu atstāt novārtā. Um, piemēram, runājot par dārgiem tehnoloģiskiem risinājumiem, viens no ieteikumiem pētījumā ir tas, ka ir vajadzīga lielāka integrācija, politikas plānošanas integrācija, bet arī stimuli un subsīdijas, lai var izmantot eh, šo te naudu, eh, kas ir vispārējā sistēmā, un eh, tādējādi var veicināt sabiedriskā transporta un MAS risinājumu palietināšanos, bet tas ir iespējams tikai, ja tiek tas viss plānots kopā. Visā citā sabiedriskais transports joprojām būs ļoti dārgs, un tas būs jāsubti, jāsubsidē. Tātad, uh, lai ņemtu vērā šīs dažādās grupas, tas ir svarīgi, un tāpēc mēs arī mm, pieminējam šo te līdzdalības politikas plānošanu, kad ir jādiskutē ar lietotājiem, ar pilsoņiem, uh, lai viņi var uh, dot savu ieguldījumu, stāstīt, ko viņi domā, un tādējādi ir vieglāk arī mainīt uh, lietotāju uh, uzvedību. Runājot par iekšzemes ūdens ceļiem, tas ir la, ļoti labs transporta uh, veids, ko atbalstīt. Bija arī daži piemēri. Viens piemērs atkal Nīderlandē. Es esmu portugāliete, bet mūsu uzņēmums ir Nīderlandē, un tāpēc ir ērti, ka varam izmantot šos uh, Eh, piemērus. Eh, piemēram, Utrektā eh, bija piegādes kuģi, kas piegādāja preces restorāniem, bet beigās biznesa modelis nebija izdevies, un tāpēc tas viss izsīka. Tātad ir jābūt iespējai, kā ļaut šiem pakalpojumiem darboties, un ir vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts. Ja vietējām iestādēm tas ir svarīgs kā risinājums, jo tam ir zemākas emisijas, tad e, tiešām ir jāatbalsta e, šī transporta veida attīstība un izmantošana. Lūdzu, noslēdziet savu runā, jamo ja saka priekšsēdētāji. Pēdējais punkts par telpu. Mēs visi zinām, ka telpas nav pietiekami, ir vieta automašīnām, un viena iespēja, kas tagad ir, kas ir jaunās tehnoloģijas eh, pieejamas, piemēram, dinamiska telpas pārvaldīšanas eh, tehnoloģija, piemēram, uh, um, autobusu joslas varētu izmantot um, loģistikas risinājumiem laikā, kad uh, ir mazāks satiksmes apjoms. Nu, es nezinu, vai uh, kolēģis grib izteikt vēl kādu komentāru. Man šķiet, laiks ir beidzies. Paldies, liels paldies jums, un uzreiz došu vārdu jūsu kolēģim Džakamo kungs, vai jūs man dzirdat? Jā, lūdzu. Pavisam īsi daži aspekti par loģistiku. Eduardo un Valērijo, mani kolēģi, ir e, eksperti, gribētu viņiem dot vārdu, bet vispārīgi runājot, gribētu teikt, ka ir interesanti redzēt, ka visi šie te risinājumi, kas ir īstenot šajā periodā, um, vienkārši turpina iet e, jau tajā virzienā, ko vietējās iestādes e, un Eiropas komisija bija izvēlējušies, piemēram, e, ilgspējīgas Eiropas mobilitātes pieeja, tātad vairāk vietas gājējiem, velobraucējiem. Tas jau bija plānots, un arī gaisa kvalitātes uzlabojumi bija plānoti. Uh, Tas tagad Covid pandēmijas rezultātā e, parādījās daudz skaidrāk, bet e, tā e, jau bija tāda ārkārtas situācija pat par sevi, kas pastāvēja jau pirms Covid. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs jau ejam tajā virzienā, kas bija plānots. Sabiedriskais transports um, cieta visvairāk kā transporta veids, bet, bet ir pētījumi, kas tagad parāda, ka ja visi piesardzības pasākumi tiek veikti, tad eh, pasažieriem risks ir ļoti zems. Tātad es domāju, ka mm, tas būtu tuvāk jāpapēta, par to būtu vairāk jārunā, jo sabiedriskais transports ir pilsētu mobilitātes mugurkauls. Uh, un tam ir jāļauj pilnībā atgūties papildus citu uh, tādu maigāku transportu veidu atbalstam. Tātad bija jautājums par bezmaksas sabiedrisko transportu. Ir pilotu projekti, ir Luksemburgā um, bezmaksas uh, sabiedriskais transports, kas tika ieviests. Uh, tas ir pilnībā bez maksas un tika veikts izmaksu un ieguvumu analīze. Uh, Eh, tātad ir, protams, zaudējumi, bet ir arī eh, ieguvumi, piemēram, veselība um, un samazinās sastrēgumi. Un eh, runājot par automašīnām, ir jāraugās, kuri ir tie efektīvākie transporta veidi, jo jau par uh, mašīnām runājot, tās aizņem daudz laika, uh, vietas, bet uh, netiek daudz izmantotas un neveicina transporta sistēmu efektivitāti. Vienmēr ir par transporta veidiem domājot jādomā, uh, kas veicina sistēmas efektivitāti, un vienmēr ir jārunā par kaut kādu veidu kombināciju, un telpas jautājums arī ar to ir. Uh, cieši saistīts. Un um, zaļākas teritorijas uzlabo arī pilsoņu veselību un tādējādi samazina izmaksas visai sabiedrībai, protams. Ar to arī beigšu. Uh, Eh, koplietošanas automašīnas vēl gribēju pieminēt. Jā, pat tiešām tas arī, eh, tāpat kā citi mikromobilitātes eh, veidi, jāiekļauj publiskās privātās partnerības ietvarā, lai pilsētas varētu šo sektoru regulēt un vienlaikus arī atbalstīt. Mm, visādi citādi šie uzņēmumi ienāks pilsētās, mm, bet tikpat ātri arī dosies prom, jo nebūs tāds dzīvotspējīgs biznesa modelis. Paldies! Vai Eduardo Maruči, vai jūs gribat kaut ko teikt? Pāris minūtes. Uh, yes, please, thank you. Jā, labprāt. Paldies. Liels paldies. Um, paldies par šo ļoti interesanto iespēju. Es gribētu atsaukties uz uh, citu teikto, ja nekļūdos Tad Danielsona kungs jautāja par uh, integrēšanas uh, piemēriem starp sabiedrisko transportu un krāvas transportu. Un tika runāts arī par to, kā emo, kā e-komerciju var padarīt zaļāku tieši runājot par šo te pēdējo kilometru piegādēm. Es gribētu dot piemēru, kā to varētu izdarīt. Un eh, tas ir arī jautājums, ko šobrīd pētām. Uh, um, proti uh, pūļa uh, piegādes. Um, mēs pētām, mēs sadarbojamies ar dažādiem jaunu uzņēmumiem Eiropā, lai izpētītu, vai ir tāda patiesa iespēja uh, cilvēkus, kas uh, jau uh, pārvietojas. Tas viss uh, izklausās varbūt dīvaini pandēmijas kontekstā, bet domājiet par parastu situāciju. Piemēram, cilvēki, kas katru dienu brauc uz darbu un atpakaļ, um, ar metro vai autobusiem, ja viņus varētu um, piesaistīt, uh, ja viņi būtu gatavi pārvadāt um, paciņas, piemēram, uh, no e-komercijas. Tas ir tāds konkrēts uh, integrācijas um, veids, jo mēs jau saprotam, ka šādi pakalpojumi jau ir tirgū, um, bet parasti cilvēki pieņem, ka um, tiek lietoti uh, velosipēdi, bet bieži vien uh, pārvadājumi notiek pat ar automašīnām vai ar motocikliem. Un uh, tas ir tikai viens piemērs, mums ir arī citi piemēri. Un gribētu runāt arī par konkrētām bažām, ko priekšsēdētāji minēja, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, un uh, tam būtu jāpievērš tuvāk uzmanību. Tā ir saikne starp uh, Eh, to, kāda veida eh, transportu izvēlas eh, tie, kas brauc ar automašīnām un kādas eh, pārvietošanās iespējas viņiem būtu. Tas ir tāds ļoti eh, sarežģīts uzdevums, jo parasti bagātākiem cilvēkiem ir labākas darba vietas, intelektuāli, intelektuāls resursus prasošas darba vietas, un viņi lielākā mērā var strādāt no mājām, un viņiem nav kaut kur jādotas. Tas Un um, tie, kam ir um, netik labas darba vietas, tiem bija jādodas konkrēt uz savu darba vietu, jo viņi nevarēja atļauties uh, to nedarīt, un ja viņi varētu atļauties, viņi būtu braukuši ar privātu automašīnu, nevis sabiedrisko transportu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs elements, kas konkrēti būtu um, jārisina, proti um, transporta veida izvēle, uh, Uh, un tā saikne ar uh, darba veidu, jo tas ir svarīgākais uh, elements, kas nosaka izvēlēto transportu veidu. Bet noslēgumā es gribētu vēl paust vienu ideju, runājot par to perspektīvu, no kuras mēs raugāmies uz jautājumiem, kas ir saistīti ar transportu. Mēs galvenokārt pievēršamies tehnoloģijām, kas, protams, ir svarīgi, kā jau priekšsādātāji teica, arī likumdošana noteikumi ir ļoti svarīgi, tāpat kā ekonomiskie stimuli vai nodokļi. Un tomēr es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tie visi ir instrumenti. Galvenais mērķis ir mainīt to, kā cilvēki izdara izvēli, kā cilvēki izvēlas pārvietoties. Uh, Es piedāvāju veikt tādu kā uzvedības perspektīvas analīzi un to ņemt par pamatu visiem uh, politikas lēmumiem, kas tiek pieņemti, jo, manuprāt, tā ir pareizā perspektīva. Paldies par uzmanību un es savu runu beidzu. Paldies! Paldies! Um, paldies šīm pētījuma autoriem! Pouvez notamment via les liens qui nous seront envoyés par Tātad šo pētījumu jums izsūtīs sekretariāts, un es vēlējos jums pateikt, ka mēs esam pabeiguši izskatīt šo jautājumu. Diemžēl es rīt no rīta nevarēšu vadīt sēdi, jo man ir jāpiedalās prieksēdētāju konferencē. Prieksēd, tātad komiteja prieksēdētāju konferencē, un tad mani aizvietos eh, Rikēkungs rītā. Tātad redzu, ka viss ir ļoti priecīgi, īpaši Rikēkungs, un tomēr. Rītā es atgriezīšos pulkstens desmitos un tiekamies visi rīt. Paldies visiem tulkiem, paldies sekretariātam, paldies visiem! Paldies visiem, kas man palīdzēja, un pateicos arī visiem tehniskajiem darbiniekiem, kas mums palīdzēja novadīt šo sēdi līdz rītam.